So, good afternoon, colleagues. The next... Labdien, kolēģi! Tagad mums ir jautājumu laiks komisijai. Pirmais jautājums no deputāta Papas Tankls kungs. Un domāts, tajā ir runa par humāno palīdzību Ziemeļāfrikas valstīm. Lūdzu, došu vārdu jums, komisāra. Komisija 3 miljonus eiro ir atvēlus, atvēlējusi um, um, humānai palīdzībai Lībijā. Lēmums tika pieņemts februārī, un tas bija pirmais lielākais līdzekļu apjoms. Šos 3 miljonus eiro martā palielināja līdz 30 miljoniem, tātad apjomu palēnēja desmit reizes, 6 miljoni tika atvēlēti civilai aizsardzībai un Eiropas Savienības humānā palīdzība tiek izdalīta ar mūsu partneru palīdzību arī dalībvalstīs. valstīs un to koordinē Eiropas civilās aizsardzības mehānisms. Palīdzība tiek sniegta cilvēkiem, kas bēg no Lībijas pāri Ēģiptes un Tunīz, Tunisijas un Alžīras robežām. Mēs sniedzam palīdzību civilajā aizsardzībā cilvēkiem, kam ir bēgļa status un kas nevar atgriezties valstīs, jo viņu valstu vienkārši vairāk nav un palīdzam arī pašiem uh, cietušajiem Lībijā, sniedzam medicīnas palīdzību, sniedzam palīdzību uh, sūtot uz turieni um, ārstus un ķirurgus, un pašlaik šajā Komisija un augstais ārpolitikas pārstāvis pieņēma uh, komunikē par solidaritāti un palīdzības iespējām vidus jūras reģionā, un šobrīd dienvidu, mūsu dienvidu kaimiņu palīdzības instrumenti tiek mobilizēti, Komisija sevišķi lielu palīdzību sniedz Itālijai, jo tā visvairāk cieš no bēgļu plūsmām no Ziemeļāfrikas. Mēs sniedzam finanšu palīdzību, Frontex īsteno operāciju Hermes, piedāvājot gan uh, finanšu līdzekļus, gan ekspertu palīdzību, un mēs gatavojam gatavojam speciālistus, kas ir gatavi darboties dažādu scenāriju gadījumos. Komisija ir gatava vēl vairāk papildināt finanšu uh, palīdzību, arī izmantojot ārējo robežu fondu. Kopumā palīdzību vēl varētu tikt palielināt līdz par 25 miljoniem eiro salīdzinot ar pašreizējo situāciju, uh, militārās operācijas nav nekādā veidā ietekmējušas mūsu iespējas palīdzēt, jo ierobežojumi bija jau no sākta gala, uh, ko īstenoja Kadafi atbalstītāji. Un ir noslēgts nolīgums par palīdzības sniegšanu tieši Lībijas rietumu teritorijai. Paldies! Paldies! Papastāmkos kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Gribu teikt paldies komisārei par uh, izsmeļošo atbildi. Man šķiet, ka ir būtiski uzsvērt, ka Eiropas Savienība ir vadošā pasaulē sniedzot humāno palīdzību, bet vēl paliek sekojoša problēma. Un jautājums ir, cik tālu tiek nodrošināts, lai palīdzību saņemtu tieši tie, kam tā ir nepieciešama. Šeit pietrūks caurskatāmības. Eiropas Savienības dalību valstīm ir nozīmīgi arī, lai tiktu atvērtas tirgus robežas, cita starpā, lai lauksaimniecības ražojums no Ziemeļa Āfrikas mēs varētu uh, pieņemt pie sevis, bet Eiropas uh, Savienības dienvidu valstīm jau tāpat ir jācīnās ar daudziem sarežģījumiem, cita starpā, ko izraisa lielās uh, bēgļu plūsmas. Uh, Lūdzu, vēlreiz došu vārdu komisārei. Uh, uh, Humānās palīdzības efektivitāte jau no paša krīzes sākšanās brīža um, Tad tā sākās jau no sa paša krīzes sākuma, un mēs palīdzību strukturējām vairākās daļās. Viena daļa attiecās uz bēgļiem no Lībijas, un te gan komisija, gan dalībvalsts ir sniegušas tiešām ļoti efektīvu palīdzību. Mēs mobilizējām palīdzību izmantojot gaisa transportu, jūras transportu. Mēs sniedzam palīdzību, lai cilvēki var tikt mājās. Runa šeit ir par viestrādniekiem. Mēs izmantojām migrācijas un bēgļu organizāciju palīdzību. Tie ir praktisku palīdzību lai palīdzētu šiem daudziem, daudziem tūkstošiem bēgļu droši atstāt Lībiju. Un tad austrumu, Lībijas austrumu daļā mēs sniedzām uh, medicīnisko palīdzību un um, palīdzējām arī sakārtot pārtikas apgādi jo 90% pārtikas uz Lībiju tiek importēti, Tāpat mēs palīdzējām subsahāras valstīm, sevišķi Čadai un citām, kuru stāvoklis ir vissmagākais, jo bija radies drošības risks. Un Uh, sniedzām palīdzību arī Ēģiptes pierobežā. Tāpat mēs zinām, ka uh, teritorijās, kuras kontrolē Kadafī, mūsu pieeja ir ierobežota. Mēs esam paredzējuši 9 miljonu pa eiro apjomā palīdzību šīm teritorijām. Tiklīdz būs iespējams, mēs sniegsim palīdzību arī šajās teritorijās. Par jūsu jautājumu otro daļu, par pieeju tirgiem. Nu, tas ir ļoti būtisks elements Dienvidu un Vidusjūras iniciatīvā, un mēs esam apņēmušies iedot šīm valstīm perspektīvu, uh, nākotnei un esam gatavi palīdzēt attīstīt gan tirzniecības sakarus ar Eiropas Savienību, gan attīstīt šīs, šo sakaru savā starpā. Balčītis, Balčītis kungs lūdzu papildus jautājumus. Paldies priekšēdētāji, kodātā komisāras kundze. Pašreizējā situācija Ziemeļāfrikas valstīs uh, ir nolikusi mūs daudzu uzdevumu priekšā. Avīzē Financial Times ir bijis rakstīts, ka Eiropas Savienības valstis palīdz repatrieties cilvēkiem, bet uh, cilvēki, kas ir palikuši valst, šajās valstīs, ir palikuši bez palīdzības. Un kā jūs eh, grasāties šeit kaut ko viņiem palīdzēt? Paldies! Please. Okay. Um, let me, let me first say that the, um, uh... Vispirms es teikšu, ka Eiropas pilsoņu evakuācija patiešām ir notikusi veiksmīgi. Mēs esam eh, koordinējuši rīcību starp dalību valstīm un izveidojām uzraudzības sistēmu centru, kurš koordinē šos repatriācijas pasākums. Lielākā daļa Eiropas pilsoņu eh, tika ļoti ātri evakuēti un ļoti droši no Lībijas teritorijas. Uz to laiku kad sākās īstā militārā darbība, apmēram 200 cilvēki tikai bija palikuši tur, eiropieši, kas vēlējās vēl izkļūt no Lībijas, bija palikuši tur. Un šobrīd, kad mēs šeit runājam par šiem jautājumiem, gandrīz vai visi no viņiem ir evakuēti no Lībijas, izmantojot Krievijas lidmašīnu. Tālāk par medicīniskiem pakalpojumiem. Protams, varbūt dažādas negaidītas sekas. Daži no Eiropas pilsoņiem, kas atradās Lībijā, it īpaši medmāsas, e, bija iesaistīti medicīniskos pasākumos, ir bija arī daži ārsti. Mēs darām visu, ko varam, lai dažādas humanās organizācijas, kas specializējas medicīniskās palīdzības sniegšanā, varētu sniegt atbalstu lībiešiem un citu valstu valsts piedrīgiem, kas atrodas Lībijas teritorijā. tas, eh, ka Kadāfi šobrīd neļauj eh, humanām organizācijām darboties Lībijas rietumu daļā, ir um, ehm, nepārvarams šķērslis šobrīd. Austrumu teritorijās, Lībijas austrumos, mūsu pārstāvjis, kas tikko atgriezušies no turienes, saka, ka ir pieaudzis ievainoto skaits, kam nepieciešama medicīniskā palīdzība, tomēr atbalsts no starptautiskajām organizācijām, tāpat arī medicīniskais personāls ir pietiekams Lībijas austrumdaļā. Tādās pilsētās kā Srata un citās, citos reģionos, ko kontrolē Kadafi, šī klātbūtne ir nepietiekama. Kā jūs varbūt zināt, mēs šobrīd mēģinām uh, pa jūru nosūtīt medicīniski aprīkots kuģus, kas varētu palīdzēt aprūpēt ievainotos pilsoņus Lībijā. Lielas paldies! Pāriesim pie nākamā jautājuma, ko uzdod Zigmantas Balčītis. Tas ir uzdod, tas tiek uzdots komisārei Damanakī kundzei. E, ļausim komisārēm apmainīties vietām. Balčītis kungs grib uzdot jautājumu par veselības aprūpas atšķirībām dalību valstīs. Komisārs kundze, tiklīdz esat gatavi atbildēt, es dodu jums vārdu. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie Eiropas parlamenta deputāti. Līgumi paredz, šo, ka šo jautājumu kompetence atrodas eh, dalību valstu rokās. Eiropas Savienība veids pasākums, lai atbalstītu, koordinātu vai papildinātu dalību valstu pasākumus ar mērķi aizsargāt cilvēku veselību un uzlabot to. Un tomēr Eiropas komisija uzskata, ka visiem pilsoņiem visā Eiropas Savienībā būtu jābauda vispārēji un vienlīdzīgi pieeja augstas kvalitātes medicīniskās aprūpas pakalpojumiem. Tādēļ Eiropas komisija nāk uz klējā ar veselu virkni iniciatīvu. Es esmu ļoti priecīgi par to, ka jūs uzdevāt šo jautājumu un ar prieku jums atbildēšu. 2009. gadā Eiropas komisija pieņēma paziņojumu, kas saucās Solidaritāte un veselība, ar eh, kura mērķis bija samazināt nevienlīdzības starp pilsoņiem dažādās dalībvalstīs. Šajā paziņojumā mēs uzsvērām, cik svarīgi ir vienādot situāciju veselības aprūpē. Pagājušā gada decembrī Eiropas komisija uzsāka kopīgu rīcību ar 14 dalību valstīm. Šīs, e, šī projekta mērķis bija samazināt veselības aprūpas atšķirības dalību valstīs. Vispārēja pieeja augstas kvalitātes me medicīniskai aprūpē ir arī galvenais uzdevums atvērtās koordinācijas projektā. Dalība valsts ir vienojušās par konkrētiem mērķiem attiecībā uz veselības aprūpas sistēmu uzlabošanu. Šie mērķi ir piekļuve veselības aprūpei, veselības aprūpas kvalitāte un ilgtspēja. Ir jaunā direktīva par pacientu tiesībām pārrobežu veselības aprūpas sniegšanā. Uh, šīs direktīvas eh, stāšanās spēkā paredz, ka pacientiem būs vairāk informācijas par veselības aprūpas iespējām ārzemēs, un viņi varēs pieprasīt arī izdevuma atmaksu par ārzemēs veiktajām procedūrām. Un visbeidzot, veselības sektors ir viens no kohēzijas eh, projektu, viena no tēmām. Eh, slimnīcu infrastruktūras modernizēšana, medicīniskās, ie, medicīnisko iekārtu iepirkšana, eh, medicīnas darbinieku uzlabošana ir tie jautājumi, kur, pie kuriem mēs varētu strādāt, īpaši nabadzīgajos reģionos, lai uzlabotu eh, veselības aprūpas sniegšanas kvalitāti visiem pilsoņiem. Paldies! Balčītis kungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētājs kundze! Godātā komisāra! Es esmu ļoti pateicīgs par jūsu visaptverošo atbildi, bet mani vēlētāji man bieži uzdod šādu jautājumu. E, ja mēs runājam par cilvēkiem, kas sirkst ar ļoti sarežģītām un smagām slimībām, tad viens no jautājumiem ir, uh, aprūpe, nevis ārstēšana, bet aprūpe. Un aprūpe parasti atrodas eh, ģimenes locekļu rokās. Šie aprūpētāji nevar uz pilnu slodzi iesaistīties darba tirgu, un līdz ar to viņa situācija ir apdraudēta. Eh, mums vajadzētu sociāli aizsargāt tos cilvēkus, kas rūpējas par slimajiem. Paldies, komisāras kundze. Es aicināšu jūs atbildēt uz visiem papildu jautājumiem vienlaikus. Žuantis kungs uzdos pirmo jautājumu, pēc tam Macēras kundze. Jā, paldies, priekšsādātājs kundze. Godātā komisāra. Direktīva, uz kur jūs šeit atsaucāties, par pacientu tiesībām eh, gadījumā, ja viņi saņems eh, aprūpas pakalpojums pārrobežu sadarbības rezultātā. Šī direktīva nav stājusies spēkā. Ja mēs šobrīd vēlamies ārstēties citā dalību valstī, vai tad pacients var saņemt kompensāciju par izmaksām no, dažā, no slimo kastes vai no dažādiem apdrošinātājiem? Priekšsēdētājs kundze, es negribēju uzdot papildu jautājumu par šo jautājumu Tikau kundze, tādā gadījumā jūs varat uzdot papildu jautājumu komisārai. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Godātā komisāra. Es gribētu uzdot jautājumu par dalību valstu veselības programmām. Diemžēl daža, daudzās dalību valstīs veselības budžets ir samazinājies ekonomiskās krīzes dēļ. Kādus pasākums komisija paredzējusi veikt, lai dalību valstis turpmāk nesamazinātu šos veselības budžetus? Eh, protams, ka cilvēks, kurš eh, nestrādā, arī nes eh, attiecīgas izmaksas budžetam. Komisārs kundze, jā, paldies priekšsādātāji. Es Teikšu sekojošo. Mums ir jāņem vērā viss šīs problēmas, taču jāpatur prātā tas, ka galvenā kompetence šajos jautājumos ir dalību valstīm, un tas mums ir jāievēro. Es varu saprast jūsu argumentus, taču, ka atšķirības ir ļoti liels starp dalību valstīm. Es īsti saprotu jūsu bažas par to. Bet mēs nevaram komisiju visu izdarīt. Mēs varam tikai uh, palīdzēt dalību valstīm atrisināt situāciju to starpā. Uh, Mūsu prioritāte ir atvieglot sadarbības ar dalību valstīm, lai mazinātu atšķirības pacientu aprūpē. Un tāpat arī varam mēģināt ieviest korporatīvo atbildību eh, medikamentu ražošanas jomā. Eh, šajā jomā iniciatīva Eiropas komisija jau ir nākus klāja ar paziņojumu. Balčetis kungs, jūs uzdevāt jautājumu par direktīvu. Tad, kad direktīva būs stājusies spēkā, tad mēs eh, nāksim klajā ar konkrētu schēmu, kā notiks eh, līdzekļu kompensēšana par ārzemēs eh, gūtajiem veselības aprūpas pakalpojumiem. Tad pilsoņi bū, saņems pilnu informāciju par to, kad viņi saņems kompensāciju un kad nesaņems un cik lielā mērā. Uh, Līdz tam laikam, diemžēl, mums ir jāgaida. Pagaidām netiek atmaksāta šī izdevuma. Paldies, komisārs Kundze. Pāriesim pie nākamā jautājuma, ko uzdod Marijana Harkina. Šīs jautājums tiek uzdots komisāram Tajānī, un eh, jau, jautājums ir par pamat tehnoloģijām. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsēdētāji. kas eh, attiecas uz pamattehnoloģijām, tad eh, situācija tāda, ka 30. septembrī 2009. gadā komisija ir pieņēmusi paziņojumu, kurā ir runa par kopīgu stratēģiju šim sektoram. Šajā uh, paziņojumā mēs norādījām uz to, kā ir uh, sasniegtas uh, lieliskas eh, pētniecības iespējas dažās pamattehnoloģijās, bet tomēr, ka mēs neesam spējīgi vēl pagaidām sasniegt pietiekami labus rezultātus, ja runa ir par to, kā pārvērst pētniecības rezultātus eh, tirgus produktos. Tādēļ, manuprāt, ir nepieciešama stratēģija, kuras mērķis būtu uh, tiešām šāds pamata tehnoloģijas Eiropas Savienībā nostabilizēt. Šāda pieeja ir iekļauta arī komisijas pamatiniciatīvā, it īpaši ražošanas iniciatīvā. Pēc komisijas paziņojuma pieņemšana pagājušā gada jūnijā tika sasaukta augsta līmeņa ekspertu grupa par pamattehnoloģijām. Tur eh, arī trīs komisāri uzsāka visu šo darbu. Piemēram, tur bija arī digitālā programma ar Kvinna. Un es esmu atbildīgs par uzņēmumiem un uzņēmē darbību. Šī grupa ir saņēmusi pilnvarojumu, lai izstrādātu ieteikumus par politiskajiem pasākumiem, kas ir nepieciešami. Uh, un parūpēties par to, lai atslēgu tehnoloģijas patiešām varētu tikt uh, iekļautas ražošanā. Šajā grupā ir 27 pārstāvji, kas ir no dalību valstīm, no zinātnieku kopienas, no pamatehnoloģijas sektora, no Eiropas investīciju bankas un arī no mazo vidu uzņēmumu asociācijām. Šī gada februārī šī grupa komisijā izstrādāja tādu kā projektu uh, kurā bija runa par būtiskajiem izaicinājumiem, par šo pamattehnoloģiju īstenošanu tirgu. Šis ir pirmais dokuments ar nosaukumu darba dokuments. Šo dokumentu jūs varat ar, arī izlasīt arī GD Enterprise mājaslapā. Ekspertu grupas gala ziņojums jūlijā tiks iesniegts komisijā. Šis ziņojums būs būtisks ieguldījums par to, ko ir uh, sagatavojusi komisija, kā tiks izstrādāts kopīgs ietvars, lai izstrādātu veicināšanas programmas pētniecībai. Pamatehnoloģijas ir ar milzīgu nozīmi mūsu tautsēmniecībā, jo tās ir instrumenti, kas sniedz iespēju nākotnē attīstīt produktus un pakalpojumus Tās ir pamats mūsu ražošanai. Tas, sakot, tā ir mūsu trešā rūpniecības revolūcija. Šīs eh, pamattehnoloģijas, lai mēs tās varētu Eiropā izmantot, tad arī mēs būsim spējīgi mūsu ražošanu veidot konkurētspējīgu. Mēs būsim priekškalā arī tādai rūpniecībai, kurā neražo daudz CO2. Un, ja tiek izmantot šādas pamatehnoloģijas, tad uh, mums būs iespēja saglabāt tādu stabilu pamatu un piemērot to visu jomās, kurām ir strateģiska nozīme. Vienlaikus ir jāsaka, ka eh, šīm tehnoloģijām ir milzīgs tirgus potenciāls, izaugsmas potenciāls. Gribētu nosaukt dažus skaitļus. Sasniegt mūsu vērtējumu ir uh, eh, 950 līdz tūkstoši miljārdu eiro ir šis globālais tirgus. Gada pieaugums ir starp 5 un 46 procentiem. Tātad 45-46 procenti. Tas nozīmē, ka šiem tehnoloģiem ir milzīga nozīme. Visas uh, rūpniecības uh, nozares, tām vajadzētu balstīt uh, savu darbību uz šādām tehnoloģijām. Ja mēs šādu iespēju parādīsim garām, tā būtu ļoti liela kļūda. Mums ir nepieciešams atbalsts kā komisijai, mums ir nepieciešams parlamenta atbalsts. It īpaši pēc Lisabona līguma stāšanās spēkā parlaments ir saņēmis papildus kompetences un kā bijušais Eiropas deputāts, es domāju, ka sadarbība starp eh, Eiropas eh, parlamentu komisiju novadīs pie tā, ka būs ļoti laba rezultāta arī šajā sektorā, kas ir tik svarīgs izaugsmē un mūsu ekonomika izaugsmē Eiropā. Harkin. Paldies, Harkins kundze, papildu jautājums. Godātājs komisāri, paldies par atbildi, un es gribu sveikt arī komisiju par veikto darbu. Eh, jūs mēģināt darīt tā, lai Eiropa būtu tiešām industriālās revolūcijas avangardā. Uh, Eh, viens no jautājumiem, kas jārisina, ir tas, cik ilgs laiks paiet no idejas rašanās un tās ieviešanas tirgu. Mēs neiegūstam visu, ko mēs varētu iegūt. Ir daudz un dažādu juridisku trūkumu šobrīd. Eiropas informācija tehnoloģijas patents nepastāv, piemēram, un regulējums varētu būt uzlabots. Kādus soļus komisija ir, veiku, ir spērusi, lai šos jautājumus risinātu? Lūdzu, komisār, vārds jums. Grāci, honorevole. Paldies. Harkins kundzei. Jā, jūs vēlreiz uzsvērāt eh, šo tehnoloģiju nozīmi un aicinājāt, lai vairāk tiktu iekļaut šī izpilde, īstenošana. Mēs gaidām uz augstu līmeņa darba grupas ieteikumiem, to jau es teicu, un tikai pēc tam mēs varēsim izstrādāt pilnīgu stratēģiju no komisijas puses. Tādā pagaidu dokumentā augsta līmeņa darba grupa ir eh, ietiekuši tādus trīs pīlārus, kas būtu nepieciešami, lai varētu šo inovāciju veikt. Katras pīlārs, eh, katrā pīlārā ir kāds nosacījums, kas ir jāspilda, lai šīs eh, pamatehnoloģijas Eiropas Savienībā varētu izplatīties. Tā ir tehnoloģija pētniecība, kas ir nepieciešama, lai arī patentu jomā kaut kas tiktu darīts. Tas nozīmē, ka pētniecības programmas Eiropas Savienībā vairāk ir jākoncentrē uz tehnoloģisko izpēti. Otrakārt, eh, produktu demonstrācija. Mums ir vajadzētu panākt, ka šīs pamatehnoloģijas novest pie tā, ka būtu tiešām konkurētspējīgi produkti. Pētniecības programmas Eiropas Savienībā tām ir jābūt līdzsvarotām. Tālāk, trešais pīlārs ir rūpnieciskā konkurences spēja visā pasaulē. Eiropas Savienībai vajadzētu saglabāt inovatīvus produktus un tos uzlabot, lai tiešām varētu pastāvēt pasaules tirgu par tādām cenām, kas būtu saprātīgas, ir jāuzlabo arī ietver nosacījumi investoriem, lai tie iegūtu drosmi tiešām investēt Eiropas Savienībā. Tātad piesaistīt vajadzētu investīcijas, vajadzētu labāk strādāt, jo visas kopienas programmas Tām vajadzētu sniegt rezultātu, lai šo svarīgo sektoru turpinātu atbalstīt un attīstīt. Mums vajadzētu mēģināt tiešām norādīt uz tiem trūkumiem, kas parādās gan pētniecībā, gan arī īstenošanā. Tāda situācija ir daudzos sektoros Eiropas Savienībā. Tādēļ ir jānodrošina pāreja no pētniecības uz piemērošanu, tas attiecas uz visu ražošanu. Es jebkurā gadījumā esmu par to, un to mēs vienmēr esam arī atbalstījuši, ka uh, šeit būtu tāda kā klāstera politika, tikai tāda sniegs iespēju sasaistīt pētniecību un ražošanu, universitātes pētniecība, ražošana un arī inovācijas. Tam visam ir jābūt kopsakarā. Mūsu ražošana līdz ar to saglabās konkurētspēju. Tāda ir uh, aktuālā situācija. Harkanas kundze, mēs arī turpmāk darīsim visu, lai situācija uzlabotos, un visi priekšlikumi un ieteikumi no Eiropas parlamenta puses tiks pārbaudīti ar ļoti lielu vērību. Un es eh, visus ieteikumus no parlamenta puses labprāt pieņemšu. Paldies! Thank you, Commissioner. Uh, we... Paldies, komisārkungs! Pāriesim pie nākamā jautājuma, ko uzdod Kris Dēvis. Tas tiek uzdots Damanaki kundzei. Šoreiz runa būs par Eiropas Savienības zvejniecības nozars nākotni. Komisārs kundze, lūdzu, dod vārdu jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze godātie deputāti. Tad, kad mani dienesti sāka gatavot reformu kopējai zivsaimniecības politikai, tad pirmais bija pilns ietekmes novērtējums potenciālajiem reformu variantiem. Viens no šiem variantiem bija turpināt patreizējo politiku pēc 2013. gada. Šis Patreizējais status tika izmantots kā tāda salīdzinošā līkne, lai e, skatītos, kādas, kāda ietekme būs citiem scenārijiem. Šis status quo, protams, ņem vērā jaunos ilgtermiņu plānus, dažādus regulējumu un arī neregu, e, jaunos regulas attiecībā uz nelegālo zvejniecību. Uh, Šis scenārijs skaidri parādīja, ja mēs nemainīsim kaut ko savā politikā, tad līdz 2020. gadam eh, zivju resursi būs noplicināti. Ja mēs runājam par vides ilgtspēju, tad tikai 6% mm, no eh, visām šīm te, visām, visiem zivju krājumiem eh, tiks atjaunoti laika posmā līdz 2015. gadam. Ja mēs turpināsim zivsaimniecības politiku saskaņā ar patreizējiem noteikumiem, tad mēs nepildīsim savas starptautiskās saistības un to, ko mēs esam paši apņēmušies attiecībā uz vidi. Ja mēs runājam par ekonomisko aspektu zivsaimniecībā, patreizējais scenārijs paredz, ka tikai dažas flotes būs ekonomiski ilgtspējīgas. Pēļņa būs tuva nulē vai pat sliktāk ļoti lielai daļai no uh, zvejas reģioniem. Nodarbinātība zivsaimniecības sektorā samazināsies tikpat strauji, kā tā ir samazinājusies līdz šim. Algas joprojām būs zemas, līdz ar to zvejnieka profesija kļūs aizvien nepievilcīgāk jauniešu acīs. Tādēļ status quo mūsuprāt nav piemērots risinājums. Komisija uzskata, ka ir nepieciešama reforma un mēs gaidām, kad tā sāksies. Paldies! Paldies, komisārs kundzei. Papildi jautājums uzdos Dēvid, Dēvis kungs, un pēc tam vēl divi deputāti, un komisāri varēs atbildēt uz visiem papildi jautājumiem. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Komisāre eh, šeit tēlo ļoti depresīvu ainu, ka ja mēs turpināsim tā kā līdz šim, tad situācija būs tiešām ļoti drūma. Mūsu zvejnieki eh, zaudēs darbu, un viss šī ekonomikas nozare eh, varbūt pagrims. Bet kāda ir alternatīva? Mēs, eh, mums nav pietiekam daudz informācijas par uh, zivsaimniecību. Eh, de, desmit gadiem ilgi zvejniecība ir bijusi pārmērīga, un līdz ar to viss šis sektors ir ārkārtīgi trausls, komisārs kundze. Ja mēs turpināsim š, rīkoties tā kā līdz šim, tad vesela virkne zivsaimniecības uzņēmumu vienkārši bankrotēs. Uh, Paldies. Macēras kundze un Kelī kungs uzdos vēl papildus jautājumu. Priekšēdētāji, paldies, ka devāt man vēl vārdu. Es eh, piekrītu kolēģiem, kad viņi teica, ka eh, šie zivju krājumi vidusjūrā, ka tur ir kaut kas jādara un jāsargā vidusjūras ekoloģiskā sistēma. Ir runa arī par eh, ekonomisko un sociālo ietekmi zivsaimniecības darbībai Šeit ir ļoti stingri noteikumi Eiropas Savienībā. Gribētu pajautāt eh, komisijai, vai ir līdzsveroti risinājumi, tieši risinājumi, lai vienlaikus varētu aizsargāt ekoloģiskās sistēmas, bet arī dot iespējas daudziem iedzīvotājiem, kas strādā šajā sektorā. Kelī kungs, lūdzu, jums papildu jautājums. Komisārs kundze tik tiešām diezgan tādu drūmu ainu šeit tēloja Dēvis kungs uzdeva jautājumu arī par izmestajām zivīm. Nesen tikos ar kādu zvejnieku, kurš teica, ka viņš ir redzējis arī izmestas, um, tu, izmestus tunčus vai Eiropas komisija darīs kaut ko, lai tiktu samazināts izmesto noķerto zivju apjoms. Paldies! Vārds komisārai! Paldies, priekšsēdētāji! Ja mēs turpināsim uh, darboties pēc patreizējiem noteikumiem, tad tik tiešām mums ir uh, eh, jārēķinās ar to, ka liela daļa no zivju krājumiem uh, izzudīs. Es piekrītu jums, ka situācija ir ļoti trausla. Mums jāskatās patiesībai acīs, ja mēs neko nedarīsim, tad būs ārkārtīgi dramatiskas sekas. Tieši tādēļ ir nepieciešama reforma, un mēs mēģināsim rast idejas par to, kā tieši mēs varam atrast līdzsvaru starp zīvju resursu ilgtspēju un sociāli-ekonomisko ietekmi šai reformai. Taču es gribētu teikt pavisam skaidri. Nav tā, ka mēs uh, prioritāti dodam rūpēm par vidu, nevis rūpēm par zvejniekiem. Nē, mums rūp arī zvejnieki un nākamās paaudzes. Tieši tādēļ ir nepieciešama reforma. Es būšu godīga un teikšu, ja mums nebūs zivju, tad zvejnieki vidusjūrā un arī citur Eiropas piekrastēs, viņiem nebūs nekādas nākotnes lai mūsu zivsaimniecībai vispār būtu kaut kāda nākotne, ir nepieciešama reforma. Par to nav šaubu. Mēs nāksim klajā ar labiem priekšlikumiem, un mēs parūpēsimies par to, lai mūsu zvejnieku iztiks avots nezustu. Tālāk, ja mēs runājam par zvejas rīku, uh, atšķirībām un selektīvu attieksmi pret tiem, tad es gribētu teikt, ka mani diemes, dienesti vēlas pētīt šo situāciju par inovācijas iespējām zvejas rīku izstrādē un arī mēs vēlamies piedāvāt jaunu finansēšanas sistēmu. Būsim ļoti devīgi, neskatoties to, ka dzīvojam krīzes apstākļos. Mēs vēlamies, lai tiktu izmantot optimāli zvejas rīki. Mēs ar prieku gaidām priekšlikumus un arī iniciatīvu attiecībā uz eh, zvejas rīku selektīvu izmantošanu. Iniciatīva nāk gan no zvejniekiem, gan arī no deputātiem. Priekšsētājs kundz vēlreiz uzsvēršu, ka patreizējās situācijas saglabāšana tālāk nav iespējama, tā nenāk pa labi ne zīvu resursiem, ne zvejniekiem, ne arī uh, mūsu iedzīvu, piekrasts iedzīvotājiem kopumā. Tādēļ reforma vajadzīga. Paldies, komisārs kundze! Pāriem pie nākamā jautājuma, ko uzdev uzdota Džims Higgins. Šis jautājums ir par ierosināto haizivs spuru atdalīšanas aizliegumu. Thank you. Paldies, priekšēdētāji. Paldies deputātam par viņa jautājumu. Tas man dod iespēju informēt Eiropas parlamentu par iecerēm šajā aizliegu, attiecībā uz šo aizliegumu. Kopš 2003. gada, uh, kad padomu pieņēma regulu par šo spuru atdalīšanas aizliegumu, tas arī ir spēkā. Tātad kopumā šis, šī nodarbe ir aizliegta, taču pašreizējā regula tomēr pieļauj noteiktos gadījumos um, veikt šo um, spūru atdalīšanu, apstrādājot um, haizīvis. Uh, uz, nu, uz kuģu borta. Un mēs tagad 2009. gada februārī piedāvājām rīcības plānu un piedāvājām tajā virkni jau e, pasākumu. Mēs sadarbojamies ar vietējām organizācijām, e, lai nodrošinātu ilgtspējīgu tieši to haizivju krājumu izmantošanu, kas, e, kas šobrīd ir visvairāk apdraudēti. Ir bijušas sabiedriskās uzklausīšanas jau vairākus mēnešus, un ir izstrādātas trīs iespējas, par kurām šobrīd diskutē eksperti visā pasaulē. Daudzi iesaistītie zinātnieki, nevalstiskās organizācijas, sabiedrība un uh, zivsaimniecības organizācijas un uzņēmumi ir piesūtījuši mums savus komentārus. Šo problēmu mēs uztveram ļoti nopietni un iepazīstoties ar visiem viedokļiem, mēs izstrādāsim ietekmes novērtējumu, kas ļaus um, grozīt minēto regulu. Um, mana apņemšanās paredz rīkoties pēc iespējas ātrāk, tā ir viena no manām prioritātēm, un es negribētu arī zaudēt laiku. Tāpat komisija ir īstenojusi virkni pasākumu uh, haizīvju krājumu aizsardzībai kopumā. Mums ir izstrādāts rīcības plāns ar pasākumiem, ir aizliegta vairāku haizivju sugu um, nozveja, un esam arī aizlieguši dziļūdens haizivju um, zveju. Mēs vēlamies dažādām haizivju sugām, dažādu haizivju sugu aizsardzībai, īstenot piemērotus pasākumus. Un e, šogad mums ir arī jau sagatavots priekšlikums. Paldies, Higins kungs, pēc tam Kraulī kungs un tad Deivis kungs. Paldies priekšādātāji, paldies komisārs kundze. Tā, protams, ir tāda barbaru cienīga nodarbošanās nogriezt haizivīm spuras. Un, protams, ka tas ir jāaizsliedz. Komisija runāja par 2003. gada regulu, kas būtībā nefunkcionē. Mums ir nepieciešama tās vietā regula, kas pilnībā aizliedz šo nodarbi. Un ir apdraudētas sugas, turklāt iespējams, ka tās pazudīs pat vispār. Miljoni haizīvju tiek, miljoniem haizīvju tiek nogrieztas spuras, um, un šie skaitļi ir ļoti daļrunīgi. Mums ir jāiz, jāizliedz šī nodarba pilnībā. Krolīkungs, lūdzu. Thank you very much, Madam President. Paldies priekšēdētāji, paldies komisārei par atbildi. 2003. gadā tika aizliegta haizivju nozveja, un mēs varētu salīdzināt šo situāciju ar, ar situāciju makreļu nozvejā. Mēs redzam, ka gan Islande, gan Ferēru salas uh, gadā iegūst vairākus desmitus tonu skumbrijas. Un par šo jautājumu arī es gribētu dzirdēt komisārs komentāru. Dēvis kungs. Um, Āfrikā ir arvien mazāk lauvu un mūsu ūdeņos ir arvien mazāk haizivju. Uh, es gribētu teikt, ka problēmas tomēr rada tirgus apsvērumi, jo šī spuru atdalīšana ļauj gūt lielu peļņu. Komisāra, eh, lūdzu. Es Piekrītu jums, deputāti, kaut gan aizliegums pastāv, mēs tomēr redzam, ka situācija nav tāda, kā mēs gribējām vai cerējām. Mēs zinām, kāpēc tas joprojām turpinās, zinām, ka šis ražošanas sektors ļauj gūt lielu peļņu, bet mūsu likumdošanas ietvarā mēs grasāmies īstenot attiecīgus pasākumus. Problēma ir tā, ka šobrīd uzņēmumi var uh, izkraut haizivis un tos puras atšķirīgās ostās. Un uh, pieprasījums pēc spurām ir sevišķi liels Āzijā. Savukārt pašas haizivis bez spurām var izkraut citās valstīs. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs īstenojam konsultāciju procesu un meklējam risinājumu smagajai problēmai. Mēs grasāmies izstrādāt līdz gada beigām ambiciozu priekšlikumu, kas ļaus mums radīt jaunu likumdošanas eh, mehānismu, kas ļaus situāciju atrisināt galīgi. Runājot par analoģiju, par skumbrijām, tad šeit Eiropas Savienība ir darījusi, kas ir tās spēkos, un dalībvalstis ir bijušas gatavas sadarboties. Mums no daudz kā bija jāatsakās lai nodrošinātu skumbriju krājumu saglabāšanu, tāpēc mēs esam ļoti sašutuši par šo vienpusējo pieeju, ko izrādīja Islanda un Fēru salas. Un mēs nevaram um, vienkārši ar to tā samierināties. Un mani dienesti šobrīd. Uh, sadarbojas ar Degukta, komisāra Degukta um, darbiniekiem, un mēs izstrādājam likumdošanas priekšlikumu, kas neļautu līdzīgi rīkoties. Mums, mūsu rīcībā ir ieroči, arī likumdošanas instrumenti, kas atcerās, attiecas tikai uz svaigām zivīm, nevis uz pārstrādātām uh, zivīm vai, vai ikriem vai zivju eļu vai citiem. Un mums ir jāturpina darbs, un es esmu gatavi jums apsolīt, ka komisija nākamās zvejniecības sezonas laikā būs jau uh, sagatavojusi, būs jau labojusi situāciju. Tagad nākamais ir jautājums no Kratsas kundzes puses par jauno jūrniecības stratēģiju vidusjūrā. Paldies! Paldies par šo jautājumu. Tajā ir pieminētas daudzas smagas problēmas kas skar vidusjūru. Mēs esam izstrādājuši paziņojumu par partnerību ar Dienvidu vidusjūras valstīm, un šajā paziņojumā ir virkne priekšlikumu, kurā, kas attiecās uz problēmām, ar kurām šī reģiona valstis cīnās pašlaik. Situācija, protams, um, ir pamats bažām. Uh, Es gribētu apliecināt, ka mēs esam ļoti pateicīgi par labvēlīgo attieksmi, kas tika pausta pret komisiju par šo paziņojumu. Un es gribētu tagad īsumā raksturot dažus rīcības virzienus, kā mēs gribam šo vidusjūras stratēģiju īstenot. Pirmais ir integrētā jūrniecības eh, pol politika, kas paredz ciešu sadarbību ar visām vidusjūras uh, robežu valstīm un esam iecerējuši izveidot fórumu, sadarbības fórumu, kas ļautu arī piesaistīt finansējumu. Pirmais tehniskās palīdzības projekts jau ir uzsākts Eiropas kaimiņa attiecību instrumenta ietvaros. Vēl gribētu informēt jūs par iniciatīvu, ko esmu piedāvājusi nesen. Tas ir kopīgs sadarbības projekts vidusjūrā. jūrā sadarbībā Startautisko jūras organizāciju un Eiropas investīciju banku. Es ceru, ka šī iniciatīva nesīs augļus. Es um, domāju, ka tā noteikti būs. Mūsu pasākumi palīdz, padr, paredz apmācību, um, dažāda veida palīdzību kas ļaus veikt vai labāk kontrolēt, uzraudzīt to, kas notiek vidus jūrā un piekrastē. Un ir nepieciešams iesaistīt visas valstis. Komisija un mēs esam paredzējuši uzlabot sadarbību um, piekrastes uzraudzības um, apsardzes uh, kontrolē. Runājot par vides, um, aiz, vides aizsardzības jautājumiem, tad līdz 2020. gadam esam paredzējuši īstenot pasākums, kas ļaus uzlabot uh, vides situāciju un saskaņā ar Barcelonas konvenciju ir paredzēts um, veikt gan profilaktiskos pasākumus pret piesārņojumu, gan pārvarēt piesārņojuma sekas. Nākamais smagais jautājums ir migrācija, un komisija atbalstīs Eiropas Savienības uh, kaimiņu valstis būs vajadzīga arī finanšu palīdzība, un šobrīd mēs raugāmies, kur visvairāk vajadzēs palīdzību, izman, grasāmies izmantot ārējo robežu fondu un uh, domājam, kā sadalīt līdzekļus jau šogad. Runājot par ārējām robežām, komisija sadarbojas ar Frontex, uh, un 2011. gadā notiek pasākumi kontroles uzlabošanai pie ārējām robežām. Protams, būs jāņem vērā arī nedrošā politiskā situācija, jārēķinās ar iejaukšanos no teroristu tīklu puses un tā tālāk. Paldies! Kāds? Kratis kundze uzdos papildu jautājumu. Paldies, komisārs kundze. Paldies arī par to, ka jūs eh, runājāt par pasākumiem, ko paredzēs Eiropas komisija un par to, ka jūs eh, paskaidrojat, ko vēlaties uzsākt. Gribētu uzdot konkrētu jautājumu. Kā jūs vērtējat tos plānus, kur jau eksistē, piemēram, enerģijas plānus vidusjūras reģionā, enerģijas piegādi un attiecības eh, starp šo jautājumu un eh, jūras politiku. Kādu pievienoto vērtību jūs gaidāt, kas balstītos no uz jaunās politikas plāniem? Thank you, Mrs. Kratza. I have... Paldies, Kratzes kundze. Vēl papildu jautājumu uzdos Lapijas kungs. Vai Vaigel kungs arī grib uzdot papildu jautājumu par šo tēmu? Jā, Tad vispirms Lavies kungs un pēc tam Vēgela kungs. Lavie kungs. Priekšsēdētāji, komisārs kundze. Jaunās jūras politikas ietvaros un tajā, ko jūs tikko stāstījāt par situāciju vidusjūras valstīs, vidusjūras dienvidaļā, kas atrodas ļoti lielā krīzē, vai jūs domājat par to, ka visa pārobežu sadarbība patiešām būtu kopīgi iespējama kohēzijas politikā un starp uh, eh, zivsamsies politiku šeit varētu atrast kopīgus risinājumus. Uh, varbūt, ka varētu palielināt dzīvi krājumus un arī uh, atvieglot zivsaimniecības. Vēgalkungs, lūdzu. Jaz bi rad postavil vprašanje gospe komisarki. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Man ir jautājums komisārei. Jautājums ir par to, ka daudzas Eiropas Savienības dalību valstis mēģina savas zivsaimniecības problēmas it kā padot tālāk, nodot valstī, kas eh, juridiski nemaz neeksistē. Eh, es šeit runāju par Rietumu Sahāru. Eiropas komisijai ir mandāts, lai sāktu sarunas ar Maroku par zivsaimniecības nolīgumu. Jautājums ir šāds, kādas ir garantijas, ka tie ka šī, tie līdzekļi, ko mēs iegūsim pamatoties uz šo līgumu, tiks izmantoti Rietumu Sahāras iedzīvotājiem par labu un nevis uh, kaut kādiem politiķiem. Lielas paldies! Piekritīšu Kracas kundzei, ka ir iespējams liels piesārņojums vidusjūrā uh, enerģētikas. Uh, kļūmju dēļ. Šis risks ir ļoti liels, ļoti liels. Uh, Vidusjūra ir slēgta jūra, diezgan slēgta jūra. Un tādēļ piesārņojuma iespējas ir patiešām lielas. Mēs Eiropas komisija vēlamies vairāk sadarboties ar dalību valstīm. Gribētu Kratsas kundzei teikt, ka komisārs Patočņiks un es nākamnedēļ dosimies uz Grieķiju un uh, organizēsim kaut ko attiecībā uz piesārņojumu apkarošanu vidusjūrē. Gribētu jūs informēt arī par to, ka vidusjūras valstis varētu labāk uh, novērst eh, piesārņojumu, kas rodas no kuģiem, izm izmantojot EMSAS satelītu un uzraudzības sistēmas tādas kā SafeSeaNet un CleanSeaNet. Šīs sistēmas pastāv. Mēs runāsim ar dalību valstu pārstāvjiem vidusjūras krastos, ka tam vajadzētu vairāk iesaistīties šajās sistēmās un uzraudzīt piesārņojumu un novērst to, izmantot šīs sistēmas. Mēs aicināsim to darīt ne tikai mūsu dalību valsts, bet arī kaimiņu valsts, kas atrodas pie vidusjūras. jūras domājam, ka sadarbība šajā jomā ir iespējama. Tālāk. Šeit tika pieminēta reģionālā sadarbība. Atbildot uz to, es varu teikt, ka jā, mēs uzsāksim vairākas iniciatīvas šajā virzienā. Ir vairāki priekšlikumi GFCM ietvarā, tā ir vispārējā komiteja zivsaimniecībai vidusjūras reģionā. Uh, Bez tam šobrīd mēs strādājam pie jaunas stratēģijas, Maltas stratēģijas, kas uh, darbosies uh, Adrijas jūras un Vidusjūras reģionā. Dalība valstis, kas atrodas ap Adri, Adrijas un Jonijas jūrām - Slovēnija, Grieķija, Itālija un arī ārpus Eiropas Savienības robežām esošās valstis uh, Horvātija, Melnkalne, Albānija iesaistīsies sadarbībā un mēģinās izstrādāt eh, sadarbības stratēģiju eh, attiecībā uz šo jūras reģionu. Es domāju, ka tā būs lieliska iespēja izmantot arī kohēzijas fondus, kā piedāvāja godātais deputāts. Un pēdējā īsā atbilde attiecībā uz Rietumu Sahāru var atbildēt tā. Jā, mēs eh, esam ļoti eh, nobažījušies par to, ka kur šie līdzekļi paliks, ja mēs tos iemaksāsim Marokai eh, saskaņā ar šo zivsaimniecības nolīgumu. Mēs esam pieprasījuši Marokas valdībai datus ne tikai par šī līguma ietekmi uz viņu valsti, bet arī par lī, iet, līguma ietekmi uz reģionu par veidu, kā Marokas valdība sadalīs līdzekļus dažādiem Marokas reģioniem. Var jums teikt, ka atjaunosim protokolu pārejas periodam, pagarināsim tā darbību vēl uz vienu gadu, lai redzētu, vai mēs varam noslēgt šo te zivsaimniecības līgumu ar Maroku vai nē. Mēs tā tad ejam ļoti piesardzīgi soli pa soli. Lielas paldies, Damanakī kundzei! Pāriesim pie nākamā jautājuma bloka. Šie jautājumi tiks uzdoti Gegans Kvinnas kundzei. Pirmais jautājums ir no Georgijos Papa Nikolau. Tas ir par pētnieku sagatavošanu un universitāšu novērtēšanu saistībā ar inovācijas pamat iniciatīvu. Godātā komisārs kundze, tiklīdz būsiet ieņēmusi vietu, es aicināšu jūs atbildēt. on the 3% R&D. Par 3% mērķi Eiropas Savienība vēlas gudru izaugsmi un eh, mūsdienīgus risinājumus. Inovācijas pētījumi rāda, ka mēs atpaliekam no ASV un Japāns, Brazīlija un Ķīna mums strauji tuvojas. 3% budžets ieguldī, budžeta ieguldījumu zinātnē un pētniecībā ir absolūti nepieciešams tādēļ. Eiropā doma aicina dalību valstis uzstādīt ļoti augsts ambiciozus mērķus, ņemt vērā sākotnēju investīciju līmeni un arī struktūru raksturu lielumu savā ekonomikā. Pagājušo gadu komisija iesaisties divpusējos dialogos ar dalību valstīm, gandrīz visas dalību valstis ir tagad nospraudušas mērķus ieguldījumiem zinātnē un pētniecībā līdz 2000. 2011. gada aprīļa beigām tam ir jāiesniedz savu projektu komisijai. Komisija pieņēma paziņojumu par igadējo izaugsmes uzraudzību. Mērķiem ir jābūt ambicioziem, uzsākas jauns koordinācijas cikls šajā jomā. Zinātnes un politikas tiks pētītas un salīdzinātas dalību valstīm. Pēc krīzes scenārijā mums ir jāizvairās no šaurajām vietām šajā ieguldījumā. Ja 3% mērķis tiks sasniegts, tad Eiropa būs novatoriskāka. Mums ir nepieciešams vismaz viens miljons zinātnieku posteņu, ja mēs vēlamies līdz 2020. gadam šos 3% sasniegts Eh, bet daudzi zinātnieki šajā periodā aizies pensijā, līdz ar to jauno speciālistu skaits, ko nepieciešams sagatavot, ir vēl lielāks. Progress ir saistīts cieši ar augstākās izglītības iestāžu darbības kvalitāti. Startautiskie indikātori tiek izmantoti, lai salīdzinātu Eiropas sniegumu ar citiem mūsu konkurentiem. Trīs no šiem indikātoriem ir doktoranti, doktorantu skaits, laika vecumu grupā no 24 līdz 30 gadiem. Tāpat arī zinātniskās publikācijas, ati, to proporciju no pasaules zinātniskajām publikācijām. ASV ir uh, izrāvusies vēl vairāk priekšgalā, tā ka 37% tā atrodas mūsu priekšā zinātnisko publikāciju jomā. Eiropas komisija nāks klajā ar plašu pārskat ziņojumu par šo jomu jūnijā, un priekšsēdētāji pārtrauc runātāji un aicina viņu runāt nedaudz lēnāk. Es atvainos priekšsādātāji, es vienmēr runāju pārāk ātri. Tātad jūnijā mums būs, mēs nāksim klajā ar pētījumu mm, un atbalstīsim daudz dimensiju starptautisko ranžējumu ieviešanu Eiropas Savienībā. Šis ranžējums vērtēs universitātes ne tikai pēc pētniecības, bet arī pēc novatorisma, izglītības, reģionālās iesaistes un starptautisko aktivitāšu dimensijām. Ša, šī pieeja būs daudzpusēja un tā ļaus studentiem, politiķiem, pašām universitātēm izvēlēties tās dimensijas, kas tiem ir interesantāks. Um, katrs varēs izvēlēties sev to universitāti, kas tam ir piemērotāka. E, iesaistītās puses, tā sauktie stakeholders, tiks iesaistīti arī šīs izpētes veidošanā. Paldies! Papildu jautājumu uzdos Papa Nikolākums. Paldies, komisārs Gonze. Sirsnieks paldies jums par atbildi. Bet gribētu atgādināt arī to, ka apmēram pirms astoņiem gadiem, 2003. gadā, mūsu plānošana, kad bija aktuāla Lisabonas stratēģija, tika teikt tieši tas pats, ka jābalstās uz inovācijām, uz pētniecību un ka tā mums būs labāka ekonomika. Jūs jau kādu laiku esat komisāre, un tas uh, sniedz cerības, ka šoreiz jaunajā stratēģijā 2020 mēs sasniegsim labus rezultātus, un ka tas neizskaties tā kā toreiz, jo Lisabonas stratēģija faktiski ir izgāzusies. Papildus jautājums no Kalēkunga. Paldies! Man nebija grūti uzklausīt komisāri, bet man ir vēl jautājums, vai jūs esat apmierināta ar mūsu vēlmi veicināt sadarbību, lai novērstu pārklāšanos pētniecības jomā. Paldies! What's different now between ar ko patreizajā situācijā atšķirs no tā, ko mēs solījām Lisabonā. Pirmkārt, inovācija un zinātni ir Eiropas politikas pašā centrā. Mēs esam uzņēmušies saistības ne tikai komisijas, bet arī dalībvalstu un parlamentu līmenī un arī Eiropadomas līmenī. Ir ļoti spēcīga uzraudzības sistēma, un uzraudzība tiks veikta ļoti uh, Uh, uzmanīgi. Ir 34 dažādas saistības attiecībā uz inovācijām. Dažādi kolēģi uzrauga katru no šīm iniciatīvām. Mēs skatāmies, kāda ir uzlabojuma, kāda attīstība, kāda rezultāti. Un ja rezultāti nav, tad kāpēc nav? Mēs ceram, ka katru gadu būs inovāciju secinājumi, uh, ka secinājumu izklāstā mēs sasauksim uh, iesaistītās puses un izanalizēsim valstīm paveikto. Tā tad ļoti stingra uzraudzības sistēma. Agrāk tādas nebija. Bez tam ir arī ikgadējā izaugsmes pārskatu sistēma. Dalība valstis ļoti skaidri noteiks savus mērķus un arī pas, paskaidros, kā tieši sasniegs šos mērķus. Es domāju, ka tas ir tas solis, kas bija nepieciešams. Tālāk par universitāšu modernizēšanu. Tas ir ļoti plašs jautājums. Uh, kur, ar kuru saskaras visas Eiropas Savienības dalību valstis. Mums nepietiek ar to, ka ir viena vai divas universitātes, kas ir labas dalību valstīs. Mums ir jāmodernizē visas universitātes, universitāšu sistēma kopumā Eiropas Savienībā. Un nedrīkst būt tāda pārklāšanās, kādu jūs šeit pieminējāt, kad Līdz šim katrai universitātei varbūt likās, ka tā ir kapacitāte veidot šo te ekscelences centru visās fakultātēs. Tas nav uh, taupīgi, tas nav iespējams, tas būs fragmentāri un pārklāsies universitāšu lomas, no tā mēs vēlamies izvairīties. Taču atcerēsimies, Eiropas komisijai šajā jomā nav pilnas kompetences. Eiropas komisija un komisārs Vasiliju uh, ļoti aktīvi cenšas skaidrot dalību valstīm, ka mēs nevaram turpināt pagātnes politiku. Mums ir jāmainās, mums ir jāizlēma, kuras būs tās jomas, kurās konkrētās universitātes spers soļus uz priekšu un izveido šos ekscelences centrus. Un ir jāievieš īsta universitāšu modernizēšanas programma visā Eiropas Savienībā kopumā. Paldies, komisārs Kunds. Pāriesim pie nākamā jautājuma, ko uzdod Cukalas kungs. Pār septītās pētniecības pamatprogrammas darbības minimālo kontroli lielo kļūdu skaitu. Komisārs kundze, jā, es mēģināšu runāt lēnāk. Ekspost auditēšana var notikt tikai tad, ja ir pieejams uh, E, pietiekami plaša informācija, ko iesniedz līdzekļu saņēmējs. Septītā pētniecības pamata programma ir laika posma no 2007. līdz 2013. gadam. Pirmais pārskata periods e, ir 18 mēnešus pēc projekta iesākuma. Mm, līdz ar to informācija, kas ir nepieciešama auditam, tika savākta tikai 2010. gadā un neagrāk. Eiropas komisijas kontrolas stratēģija ir tāda, lai, lai tā iegūtu pietiekamu pārliecību par līdzekļu izmantojumu daudzgadu posmā. No pagājušā gada 31. decembra Eiropas komisija ir beigus 345 auditus par 400 dažādiem projektiem. Šajā pašā laika posmā ir nepieciešams, bija nepieciešamas korekcijas par 4,4 miljoniem. Esam izauditējuši vairāk nekā 83 miljonus eiro. Zinātnes ietvaru programmas tiek ieviestas lielākoties izmantojot līdzfinansējumus un grantus. Galvenais risks ir tāds, ka uh, Eh, šajos te pārskatos par izdevumiem tiek iekļauti arī citi līdzekļi, kurus nevajadzētu uzrādīt šeit. Bieži vien arī līdzekļu saņēmēji neizpilda eh, dažādus priekšnoteikumus, piemēram, tiek iesaistīti dažādi darbinieki, kur saņem algas no citiem avotiem. 2010. gada aprīlī komisija nāca klajā ar paziņojumu par to, kā vienkāršot noteikums un procedūras uh, zinātnes finansējumu saņemšanai. Šī vienkāršošana varētu arī samazināt kļūdu pieļaujamības iespējas un arī atvieglot zinātnieku iesaisti pamatprogrammās, un līdz ar to mēs varētu labāk sasniegt zinātnes mērķus kons konsensus daudzos šajos jautājumos jau pastāv. 20, šī gada 24. janvārī Eiropas komisija e, pieņēma pasākums attiecībā uz īstermiņa vienkāršošanu e, pār septītās pētniecības pamatprogrammas īstenošanu. Paldies! Cukauskungs, papildi jautājums, lūdzu. Pitropo. Jā, paldies. Paldies komisārs kundzei par šo detalizēto atbildi. Es gribētu vēl teikt, ka 0,4% tas uh, kopumā ir uh, tāda samērā liela neprecizitāte, ja šie 2 miljārdi eiro šeit tiek vērtēti. Es ceru, ka nav uh, pēkšņi kļūdu koeficients 40% no vienas puses šai procedūrai ir jā, jā, jātiek vienkāršotai. 7. pamatprogrammā ir jābūt arī vienkāršošanai attiecībos 8. programmu, bet no otras puses mēs gribam detalizētas kontrolas. Tas tā kā tā pretrunīgi. Viena lieta man šķiet pozitīva. Mēs visi interesējamies par pētniecību. Mēs zinām, ka Eiropa tikai ar pētniecību var izdzīvot. Paldies. Komisārs kundze, jūs varētu atbildēt šo jautājumu. Yes, aim... Jā, es domāju, ka mūsu mērķim ir jābūt tādam, ka mēs padarām sistēmu pēc iespējas vienkāršāku un nodrošinām iespēju robežās to, ka eh, zinātnieki un zinātnes iestādes var tieši pieprasīt kompensācijas izdevumiem, lai nebūtu šīs te paralēlās grāmatvedības, kāda pastāvēja līdz šim. Protams, ka pastāv arī kļūdu risks ieviešot šādu sistēmu. Es domāju, ka visiem jāpieņem, ka zinātnieki nevēlas iesaistīties Eiropas Savienības līdzekļu nepareizā izmantošanā. Nē, viņus interesē zinātne. Un tāda zinātne, kas novedīs pie burvīgiem novatoriskiem atradumiem ieviesumiem, jaunieviesimiem un uh, atklājumiem, kādus mēs redzam dzīvē gan Eiropas Savienībā, gan arī ārpus tās. Paldies, komisārs Kundze! Tiem, kas gaida, es gribētu paskaidrot, ka nākamais jautājums būs pēdējais, ko mēs uzdosim Gegans Kvinnas kundzei, pēc tam uzdosim jautājums Potočņika kungam. Tātad pēdējais jautājums būs no Tikau kundzes. Balsītas kungs viņu pārstāv šajā sēdē, un jautājums ir par mazo un vidēju uzņēmumu līdzdalību Eiropas pētniecībā un inovācijā. Paldies! Eiropas komisija vēlas, lai maziem vidējiem uzņēmumiem būtu vieglāka piekļuva m, mm, Eiropas pētniecības un inovācijas programmām, uh, lai mazie vidēji uzņēmumi ieviestu tirgū šo novatorismu. Uh, Mēs nesen nācām klajā ar paziņojumu šajā virzienā, kas tika pieņemts pagājušā gada oktobrī. 2008. gada jūnijā mēs pieņēmām arī eh, likumu par maziem uzņēmumiem, un šī gada februārī tas tika vairāk vēl pilnveidots. Zaļā grāmata, kas saucas no izaicinājumiem uz iespējām, mm, mēs identificējam, apzinājam galvenos jautājumus, kā atbalstīt pētniecību un inovāciju. Un speci speciāli norādījām, kā tieši vajadzētu piemēroties MVU līdzdalības veicināšanai. Eiropas Savienības programmu dalība būtu jāpadara pievilcīgāk maziem vidiem uzņēmumiem. Nākotnē šajā kontekstā vajadzētu ļoti svarīgus jautājumus izsvērt, piemēram, kā varētu šo iesaisti veikt racionālā veidā, vēršoties tikai vienā iestādē. Uh, procedūrai būtu jābūt vienkāršai un konsekventai līdzekļu saņemšanai. Pēc zaļās grāmatas publicēšanas notiks konsultācijas un pēc tam komisija nāks klajā ar konkrētiem priekšlikumiem līdz šī gada beigām. Septītajā ietvaru programmā jau ir konkrēti pasākumi, kas vērst tieši uz MVU, iesaistot arī budžetu asignējums. E, domājams, ka MVU īpatsvars budžetā pieaugs no 14 līdz vairāk nekā 15 procentiem. Mazo vidējo uzņēmumu vadītāju vēlas vairāk atbalstu un vieglāka piekļuve pētniecības inovācijas līdzekļiem nozīmēs, ka Eiropa būs e, gudrāka vairāk nekā 600 dažādas organizācijas, tādas kā uh, Rūpniecības palātas, Novatoriskās aģentūras, Reģionālas attīstības aģentūras arī ir iesaistītas šajā uh, likumdošanas izstrādē. Mēs arī sadarbosimies ar nacionāliem kontaktpunktiem, uh, kuru uzdevums ir informēt mazos vidējos uzņēmumus, veicināt to kapacitāti, iesaistīties pētniecības inovācijas projektos, mm, partneru meklēšanā un sadarbības modeļu veidošanā starp eh, nelielu dalībnieku skaitu darba programmā šī ir prioritārās tēmas simts maziem vidēja uzņēmumi jau ir iesnieguši pieteikumus līdzekļiem, eh, pateicoties šai, šim te atbalstam. Paldies, Balšītis kungs, papildu jautājums. Mēs. Paldies, paldies, komisārs kundze, par atbaldēm, atbildēm. Uh, maziem vidējiem uzņēmumiem ir grūti saņemt finansējumu šajā nozerē. Uh, un tomēr tie dara visu iespējamo, lai sagādātu līdzfinansējumu un varētu paveikt kaut ko jaunu. Vai komisija grasās piedāvāt vienkāršotu noteikumu kopumu, kas atvieglotu mazo un vidējo uzņēmumu iespēju piedalīties pētniecības un inovāciju projekti, projektos. Paldies, lūdzu, komisārs kundze. Man ir trīs konkrēti pasākumi, kas tika pieņemti šī gada 24. janvārī, un tiem bija tieši efekts uh, septītās ietvara programmas ietvarā, un katrā no šiem pasākumiem ir atspoguļotas vēlmes, ko pauda uh, septītās pamatprogrammas dalībnieki. Viens pasākums attiecās uz personāla atalgojumu, uh, kā to aprēķināt. Uh, proti ir paredzēts vienkāršot uh, kompensācijas mehānismus atalgojumiem, un pasākums ir paredzēts arī, lai novērstu nepilnības vai um, citas uh, nebūšanas. Uh, un šogad tiešsaistē parādīsies uh, informācijas tehnoloģiju platforma informācijas apmaiņai. Un mēs piedāvāsim tiešsaistē uh, apmācību, treniņu, būs iespēja komunicēt, apmainīties ar informāciju, un tas viss būtiski ļaus iesaistīt mazos un vidējos uzņēmumus vairāk pētniecībā un inovācijās, bet, protams, mēs esam atvērti jaunām idejām. Paldies, komisāras kundze. Nākamais jautājums. To uzdevis Poselta kungs, un uz to jāatbild komisāram Potočņikam, un jautājums ir par gaisa piesārņojumu Vācijas pilsētās. Lūdzu, komisāra kungs, jūs esat gatavs. Madam Chair, uh... Priekšādātājs kundze, godātie deputāti, godātais poselta kungs. um, gaisa piesārņojumu vērt, uh, noteikšanas noteikumi ir noteikuši, tajos ir noteikti dažādi um, piesārņojuma līmeņi, un komisija visvairāk šobrīd pievēršās tam, vai di attiecīgajās direktīvās noteikti ir robežu līmeņi, ir sasniegti dalībvalstīm ir jāīsteno vispārēji aptveroša stratēģija, kas ietver gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pasākumus. Un eh, noteikumi ir sevišķi attiecās uz tā saucamo sīko daļiņu daudzumu gaisā. Ja um, valstu gaisa piesārņojuma ierobežošanas plāniem ir jātiek saskaņotiem un ir jābūt arī atbildībai, jāuzņemas atbildība par pasākumu īstenošanu. Atbildība šeit ir dalība valstu rokās. Tas ir saskaņā ar subsidiaritātes principu, proti nacionālās un vietējās um, Nacionālie un vietējā vadības līmeņi ir tie, kas, kuru rokās ir pieņemt lēmumus par gaisa piesārņojumu samazināšanu. Komisija tikai pārbauda, vai eh, noteiktās robežvērtības tiek sasniegtas, un pēdējie dati par 2009. gadu Vācijā liecina par to, ka 70 gadījumos no 80 uh, pieļaujamās, uh, pieļaujamais piesārņojuma līmenis ir sasniegts un pārsniegts. Lai uzlabotu situāciju, ir izstrādāts pasākumu plāns Minhene ir viena no zonām, kur šādi pasākumi tiks veikti. Tiek piedāvāts arī atbalsts uh, iestādēm šo plānu īstenošanai, paredzot efektīvas kontrolas sistēmas. Runājot par par slāpekļa dioksīda pieļaujamo piesārņojumu, tad līdz 2014. gadam pašreizējā brīdī ievāktā informācija par šo piesārņojumu ir tāda, ka tiks izstrādāts atbilstošs pasākumu plāns. Poselt kungs, lūdzu, paldies, komisāra kungs, par ļoti precīzo atbildi. Man ir divi īsi papildus jautājumi. Vai komisija noskaidro, vai atsevišķās dalībvalstis tiešām uh, veic mērījumus saskaņā ar vienādiem kritērijiem, un otrs, vai jums ir vismaz konkrēti priekšlikumi pilsētām, kā var samazināt gaisa piesārņojumu tajās. Paldies, komisārkungs, lūdzu. Kritēriji ir vienādi visām valstīm, visām dalību valstīm, un dažādu geogrāfisko apstākļu dēļ, piemēram, citām pilsētām, dažām pilsētām, piemēram, Milānai, ir grūtāk um, atbilst noteiktajām robežvērtībām nekā citām pilsētām, bet uh, kopumā ir jāgarantē vienāds jābūt izpildītiem vienādiem veselības aizsardzības un aizsardzības standartiem. Mēs ņemam vērā specifiskās atšķirības, ko rada arī geogrāfiskais novietojums, un sadarbojamies ar vietējām iestādēm labākā risinājuma meklējumos. Uh, un cenšamies būt tik strikti, cik vien iespējams. Par otro jautājumu. Parasti mēs ne, nedodam īpašus konkrētas uh, specifiskas rekomendācijas atsevišķām pilsētām, jo uzskatām, ka pilsētu pašvaldības ir daudz labāk informētas par situāciju nekā mēs Mūsu uzdevums ir kontrolēt atbilstību noteikumiem, bet uh, situācija var uzlabot, veicot gan īstermiņa pasākums, gan struktūrālas dabas pasākums. Paldies! Nākamais jautājums ir no Kādenbachas kundzes. Runa ir par Eiropas Savienības biodiversitātes stratēģiju. Paldies, godātie deputāti, komisija um, tagad ir jau iegājusi fināla fāzē, izstrādājot biodiversitātes stratēģiju. Mēs grasāmies pieņemt šo stratēģiju māja sākumā. Stratēģijas projekts joprojām tiek apspriests komisijas dienestos, tāpēc par detaļām es nevarēšu runāt, bet varu jums apliecināt, ka šajā stratēģijā ir ņemts vērā komisijas mandāts, ko tai piešķīra padome, un arī Nagojā pieņemtā konvencija par dio, biodiversitāti. Stratēģijā būs seši pamatmērķi. Runa būs par pasākumiem, kas ļauj ierobežot bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, uh, runāts ir par lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, invazīvajām sugām un Eiropas Savienības ieguldījumu globālajā biodiversitātes stratēģijā. Mēs balstamies uz spēkā esošo Eiropas Savienības likumdošanu arī saistībā ar Natūra 2000 likumdošanu. Uh, Mums būs arī jāizvērtē, kā lauksaimniecības, zivsaimniecības un kohēzijas politikas reformēšana var mums palīdzēt uzlabot situāciju biodiversitātes saglabāšanā. Es gribētu apliecināt, ka šajā stratēģijā būs pasākumi, kas ļaus sasniegt nospraustos mērķus. Mēs balstīsimies arī uz uh, habitātu direktīvu un um, liela vērība tiks pievērsta apdraudētām sugām, kas ir nozīmīgas tieši Eiropai runājot vispārīgi, komisija izdos paziņojumu šī, kaut kad šajā gadā par šo jautājumu, un tā attīstīs tālāk jau esošos paziņojumus, un runa būs par vispārējo struktūru um, un vispārējā vides likumdošanas kopuma īstenošanu. Runa būs par sadarbības un uzraudzības, nacionālo uzraudzības sistēmu, labāku koordināciju. Pēdējo gadu laikā jau daudz kas ir uz, ticis uzlabots, izstrādājot vides uzraudzības kritērijus dalību valstīm un ir pieņemti um, noteikumi dažādās vides aizsardzības jomās Komisija joprojām strādā pie šīs stratēģijas, vēl nav panākta galīgā vienošanās. Mūsu pārunas notiek ar visām iesaistītajām pusēm, ieskaitot Eiropas parlamentu. Mēs uzklausām visas puses. Paldies! Un pirms es došu vārdu papildus jautājumu uzdevējiem, es gribētu pateikt, ka Šuntis kunga jautājums šovakar būs pēdējais. Uh, much, the... Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies komisāram par detalizēto atbildi. Mēs gaidam jauno biodiversitātes stratēģiju Eiropas Savienībā. Protams, ka Eiropas parlamentam būs daudz ideju šīs stratēģijas bagātināšanai. Mums būs debats par šo jautājumu. Jautājums par Nagoju un par stratēģiju. Gribētu, lai jūs komentētu uh, to, kā mēs ieviešam Nagojas lēmumus un tālāk par ABS protokolu, vai ir kaut kāds progress tur par aizsargātajām jūras teritorijām. Nagojas mērķos ir īpaši minēti šie te jūras mērķi. Bez tām, komisāra kungs, jūs teicāt, ka arī kopējā lauksaimniecības politikā būšot dabas aizsardzības centieni. Eiropas parlaments ir lūdzis aizsargāt arī dabas neskartos nostūrus, kuros nav ceļu. Uh, eh, ir mm, arī nepieciešams paziņot un paskaidrot šos jautājumus zemniekiem. Pasautkungs, jums papildu jautājumu. Komisāri. Komisāri, es gribētu pajautāt, ka vai jūs pie šī jautājuma koncentrēties uz dabas aizsardzību un uh, meža dzīvnieku aizsardzību, vai jūs rūpēties arī par mājdzīvnieku sugām un uh, uh tas uh, augi, kas tik lauksamies, arī ir apdraudēti? Tabandī kungs lūdzu papildu jautājumu. Well, um, thank you, Chair. Um, one thing I would like to add Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs runājam par bioloģisko daudzveidību. Viens no aktuālākajiem jautājumiem šobrīd ir tāds, ka dažās dalību valstīs, ieskaitot arī manējo, ir centieni pazemināt Eiropas Savienības mērķus, kas attiecas uz vīdi likumdošanā. Es gribētu tiešām dzirdēt komisāru viedokli, vai viņš piekrīt tam, ka mēs varētu mazināt savas ambīcijas, ja varbūt mums tomēr vajadzētu paturēt sākotnējos mērķus. Paldies, vārds komisāram! Paldies visiem trim deputātiem! Atbildēšu par Nagoju. ABS eh, jautājumu virzās bez problēmām. Uh, ir neliela aizkavēšanās ar tulkojumu, bet ja mēs runājam par e, lietas būtību, tad esam uz pareizā ceļa, esam sākuši gatavot e, tiesību aktus, kurus varēsim pēc tam ratificēt. Tas vēl aizņems kaut kādu laiku, taču es domāju, ka nekādu būtisku šķēršļu tur nebūs. Tālāk, ja mēs runājam par aizsargātiem jūras teritorijām, tur mēs, diemžēl, vēl kavējamies. Mēs mēģinam lietas virzīt uz priekšu, tā taču ir aizkavēšanās. Mm, saistības, ko uzņēmāmies Nagojā, paredz, ka mums Eiropā daudz vairāk kas būtu jādara, uh, un arī Natūra 2000 mums uzliek pienākums attiecībā uz jūras teritorijām. KLP un Natūra 2000 finansējums. Es daru, ko varu, lai daba parādītos gan pirmajā, gan otrajā KLP pīlārā, un bioloģiskā daudzveidība pieņem, saņemtu pietiekam daudz uzmanības KLP jaunajā variantā. Esam sagatavojuši kopīgu vēstuli komisāru komisāri Čolos, Hedegārde un es, mēs nosūtījām šo kopīgo vēstuli vides ministru padomē. Mm, mēs praktiski piekrītam, mēs esam praktiski viensprāt šo jautājumu risināšanas ziņā. Poseltkungs, par jūsu jautājumu. Natura 2000 tādā veidā, kā par to esam vienojušies, šobrīd aizsargā apmēram 80% no Eiropas zemes. Un bez tam ir vēl divas direktīvas. Viena ir putnu direktīva, un otra ir habitātu direktīva vai dzīvotņu direktīva, kurās ļoti skaidri ir definēts, kurš un kā tiek aizsargāts, cik lielā līmenī. Likumdošanas bāze ir ļoti plaša direktīvās mēs neminam konkrētas apdraudētās sugas. Mēs vēlamies, lai būtu ļoti plaša šī tiesiskā bāze, tiesiskais pamats. Daudzas sugas Eiropas Savienības teritorijā uh, protams, ir apdraudētas un atrodas diezgan sliktā situācijā, līdz ar to mēs zinām, ka mums būs vairāk kas jādara. Tālāk jūs jautājums par mērķiem. Atbildi ir ļoti vienkārša. Es domāju, ka šobrīd Mēs nedrīkstētu domāt par mērķu pazemināšanu. Mums drīzāk vajadzētu domāt par nopietnu Natura 2000 ieviešanu, jāgatavo ir menedžmenta plāni, jārezervē finansējums, kas nepieciešams šīs programmas īstenošanai. Šajā ekonomiskā situācijā tas nav viegli, bet tas ir nepieciešams. Paldies komisāram! Pēdējais jautājums. To uzdod Čuntis kungs Jautājums ir par atkritumu apsaimniekošanu Grieķijā. Komisārkungs, lūdzu, dod vārdu jums. Godātā priekšsēdētāja, deputāti, Čuntis kungs. Jaunā atkrituma apsaimniekošanas direktīva paredz piecu soļu hierarhiju atkrituma apsaimniekošanā. Pirmkārt, atkrituma profilakse, kas ir vēlamākais. Tālāk ir atkrituma atkārtot izmantošana, pārstrāde, eh, atkritumu izgāšana ir kā pēdējais iespēja, pēdējā iespēja, ja nekas iepriekšējais nav iespējams. Ir iespējams arī novirs no šīs stratēģijas, taču tās dalība valstis, kuras atkāpsies no šīs hierarhijas, būs spiestas paskaidrot savu rīcību. Atkrituma izgāšana izgāstuvē, kas ir šīs hierarhijas pašā apakšā, dalību valstīs būtu jāuzskata kā vissliktākais variants, kādu varētu izvēlēties atkrituma apsaimniekošanā. Atkritumi, kas ir tīri, tādi kā papīrs, stikls, var tikt, šie, šie atkritumi var tikt izmantoti tālāk un tādēļ ir nepieciešams šķirot atkritumus jau pašā sākumā, kad parādās šie atkritumi. Tā ir vislab, tas ir vislabākais veids, kā ievākt atkritumus. Ietvar direktīva līdz, paredz to, ka dalību valstīm līdz 2015. gadam obligāti jāievieš atšķir, atsevišķa atkritumu šķirošana, lai varētu šķirot papīru, no stikla un skārda. E, protams, ir specifiski apstākļi dalību valstīs. Ir daži dalību valsts, kas jau tagad ļoti labi šķiro atkritumus, kur ir advancētas tehnoloģijas. Ja šādu tehnoloģiju, e, ja tehnoloģiju nav, tad arī atkritumu šķirošana pašā sākumā jau palīdzēs ļoti labi atkritumu apsaimniekošanā. Grieķijā ir nopietnas problēmas ar izgāstuvēm. Kā jūs zinat, 2005. gadā tiesa jau pieņēma spriedumu attiecībā uz lielo izgāstuvi daudzumu Grieķijas teritorijā. Problēma vēl nav atrisināta. Un tomēr 2010. gada decembrī Grieķijas varas iestādes mums iesniedz rīcības plānu, sakarā ar kuru visas nelegālās izgāstuves tiks slēgtas līdz šī gada jūnija beigām. Eiropas komisija priecājas par šo plānu un arī priecājas par to, ka tiks būvēti jauni, būvēts jaunas izgāstuvas, bet saskaņā ar noteikumiem. Šīm izgāstuvēm ir jātiek būvētām saskaņā ar Eiropas noteikumiem un sanitāriem noteikumiem. Šādu izgāstuvju būve jau ir sākusies, un tas jau ir progress, salīdzinot ar situāciju, kāda bija līdz šim, kad bija vienkārši nelegāla atkrituma izgāšana bez kādām sanitārajām normām. Komisija aicina Grieķijas varas iestādes būvēt pēc iespējas ātrāk šīs izgāstuves un izmantot mūsu fondus. Un Grieķijai ir jāspēr arī tālākie soļi ir jāatsakās no izgāstos kā galvenās atkrituma apsaimniekošanas metodas, ir jāizmanto modernāks metodas atkrituma pārstrāde. Eurostat statistikas jaunākie dati liecina par to, ka Grieķijā apmēram 80. 2% no visiem municipalitāšu atkritumiem tiek izgāsti izgāstuvē. Eiropā vidējais rādītājs ir 38%. Atkritumu pārstrādes kapacitāte Grieķijā ir ļoti zema. Tikai 17% no pašvaldību atkritumiem tiek pārstrādāti. Direktīvas ieviešana ir prioritāte gan Grieķijai, gan arī man personiski un Eiropas komisijai kopumā. Uh, mēs eh, pieprasīsim atskaites par direktīvas ieviešanu. Mēs gaidām tagad jauno atkrituma apstrādes pārskatu par situāciju Grieķijā. Uzraudzīsim šo procesu, uzraudzīsim to, kā tiek slēgtas visas nelegālās atgā, izgāstuves. Mēs skatīsimies, kā tiek izmantot Eiropas līdzekļi projektu īstenošanā. Uzraudzīsim, vai šie projekti būs saskaņot ar mūsu noteikumiem. Ja runājam par Grieķiju, tad ir skaidrs, ka ir e, jāievieš atkritumu šķirošana, pārstrāde un jāsamazina izgāstuvi skaits. Atkrituma apsaimniekošanas modernizācija ir liela iespēja radīt darba vietas šajā valstī. Ir arī svarīgi, lai Grieķija tiktu, lai Grieķija izvirzītu sasniedzams mērķis un mācītos no citu valstu paraugu prakses. Un nobeigumā godātiem deputātam gribētu teikt, ka rīt došos uz Grieķiju. Un tur uzturēšos divas dienas. Protams, mēs runāsim par šiem jautājumiem arī. Dzen. Paldies, komisāra kungs, Čuntis kungs. Jūs gribat uzdot pa papildu jautājumu? Paldies. Priekšēdētāji. Pēdējais komisāra teiktais izteikums eh, dod cerību. Jūs, komisāra kungs, rīt dosieties uz Grieķiju, un tur jūs apmeklēsiet arī reģionu Atēnas tuvumā. Jau vairākus mēnešus katru dienu tur notiek uh, diskusijas starp pilsoņiem un policiju, cilvēki tur pat ir ievainoti. Šeit patiešām kaut ko vajadzētu darīt saistībā ar atkritumu izgāstuvēm. Mm, tas ir varbūt vissliktākais risinājums atkritumu izgāstuve, bet eh, pētījumi par vides ietekmi parāda, ka Jā, kā bieži vien arī tiek atkritumi vienkārši izgāzt dabā, tas patiešām ir skandāls, jums ir jārīkojas, jums ir eh, jāparūpēs par to, lai šis ekonomiskais skandāls beigtos. Uh, Jums kaut kas ir jādara, citādi problēma tiks atrisināta. Jums ir jārīkojas tieši un ātri. Tas viss nav tik teorētiski, kā jūs to tikko izklāstījāt. Paldies! Lūdzu, komisāra kungs, vairāk papildus jautājumu nav. Es uh, uzturēšos Atēnu tuvumā un būšu arī pirmais, kas piedalīsies Eh, jaunā Grieķijas parlamenta deputātiem. Mēs noteikti runāsim par šiem jautājumiem, tie ir nopietni jautājumi, un es gribētu paskaidrot, kāpēc mēs līdzfinansējam uh, izgāstuvju ierīkošanu, kaut gan tas ir, tā ir zemākā pakāpe atkrituma apsaimniekošanas hierarhijā. Uh, Protams, galvenie apsvērumi ir cilvēku veselības aizsardzība un vides aizsardzība. Mums ir jānodrošina, lai šie divi aspekti, eh, lai tas būtu ievērots un nekādu draudu nebūtu. Mums ir jāmeklē labākie risinājumi, bet dažkārt vienkārši nekas cits neatliek, kā nu, iet soli pa solim uz priekšu. Un ja kāda valsts nopietni pievēršās atkritumu dalīšanai, tad augsta līmeņa atkārtotu pārstrādi ir iespējams sasniegt no, sākot no pirmā soļa, proti no izgāstuvēm, to ir iespējams sasniegt īsā laikā. Dažkārt šis līdzfinansējums ļoti palīdz, bet ir gadījumi, kur izgāstuvis ir vienīgais risinājums, un mums ir jāsniedz palīdzību to iekārtošanai. Paldies, komisāra kungs! Pārējie jautājumi, uz kuriem nebija laika atbildēt, uz tiem jūs saņemsiet atbildes rakstiski, un tagad ir pārtraukums līdz pulksten deviņiem.